Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, to open the joint. Gribu uzsākt kopējo komiteju sanāksmi, afet komiteju kopā ar deve komiteju un budžeta komiteju. Nonākam pie šīs sanāksmes pirmā darba kārtības punkta darba kārtības pieņemšana, vai kādi komentāri? Kas tādā kungs? Jūs vienmēr runājat, es zinu, es zinu tāpēc zinu arī jūsu uzvārdu labi. Mm -hmm. Priekšstādātā paziņojuma tāda nav. Trešais punkts - protokola apstiprināšana. Nav arī par to komentāru. Un nu, lūk, un ceturtais darba kārtības punkts - Eiropas fonds ilgspējīgai attīstībai, jeb EFSD un EFSD garantijas un garantija fonda izveide. Jūs zinat, ka šis likumdošanas projekts veidos būtisku elementu mūsu centienos uh, Eiropas Savienības eh, mērķi samazināt um, dažāda veida attīstības problēmas kaimiņu valstīs, Āfrikā un tam līdzīgi. Pagājušās nedēļas viss trīs komitejas noturēja viedokļu apmaiņu ar komisiju un ārējās darbības dienestu. Uh, un bija arī plaša konsultēšanās ar iesaistītajām pusēm ziņojuma sagatavošanas gaitā. Šobrīd esam saņēmuši 386 grozījumus, kas ir jāizsver, un uh, ziņojums notiks 24. aprīlī. Pirms lūkšu referentu likt priekšā šo ziņojumu, vēršos vispirms pie līdzpriekšādātājiem Artu Īkunga un Pongas kunga kas šeit pārstāv deve priekšsādātāju Makevens kundzi. Uh, Vai jūs vēlaties ko piemetināt manis teiktiem, Martu Īkungs? Nē, Pongas kungs, nē, ļoti labi. Nē, tomēr, tomēr, lūdzu, Artu Īkungs. Pagaidām runātājs nav dzirdams, jo netarbojas viņa mikrofons. vous remercier de nous accueillir pour cette quatrième Paldies! Kā uzņemat mūs eh, šajā kopīgajā sanāksmē, kurā piedalās eh, trīs eh, komitejas, vai tagad manas mikrofons darbojas jau tā runātājs? Es vēlos Eh, pateikties visiem referentiem un referentiem, kuri ir strādājuši, sagatavojuši grozījumus un vēlos pateikties par konstruktīvo un vienoto sadarbības garu, kas mums ir vajadzīgs. Eh, kā vienotam parlamentam sarunās ar padomu, un es eh, praktiski nešaubos, ka mums izdosies gūt panākumus. Ok. Ļoti labi. Paldies. Nu tad trīs līdzreferenti tālāk. Pirmām kārtām Gardie Zabāls kundze, Kukan kungs un Frunculiks kungs. Kurš vēlas sākt? Nu, protams, dāmām pirmajām iespēja izteikties. Gardie Zabāla Rubielas kundze, lūdzu. Bueno, pues muchas gracias. Paldies trim priekšsēdētājiem. Un kā jau izskanēja pirmīt, mēs e, sanākam kopā trīs komitejas, un šī ir pēdējā sanāksim visām trim kopā pirms balsojuma pēc zaļās nedēļas. Un pirmkārt, es tāpēc vēlētos pateikties pirmkārt līdz referentiem, jo šis darbs <coughs> bija samērā sarežģīts, lai mēs vienotos pirmkārt par darba laikiem, otrkārt par eh, domām, treškārt par to, kā izlikt uz papīra mūsu domas, bet es domāju, ka eh, viss izdevās un iznāca vienkāršāk nekā likās sākumā. Eh, nereti jau divām komitejām darboties kopā ir sarežģīti, vēl jo vairāk trim komitejām sadarboties varētu būt vēl sarežģītāk. Tomēr mums izdevās uh, panākt šo vienotības un sadarbības garu, ko, nu, uz ko norādīja jau um, mūsu priekšsēdētājs Artvī. Tika piedāvāti um, grozījumi lielā skaitā, tuvu pie 400, un es ceru, ka ar 24. Uh, datuma balsojumu mēs apliecināsim mūsu konstruktīvo darbības garu un ka parlaments uh, Eh, parlaments strādā tikai, lai uzlabotu priekšlikumu, kas ir sagatavots. Katrā ziņā es vēlos pateikties politiskajām grupām, visu trīs komiteju eh, sekretariātiem, jo mums ir jāstrādā ne tikai ar trim referentiem un pāriem eh, līdzreferentiem, bet turklāt vēl mums ir jāstrādā saskaņā ar jaunajo, jauno reglamentu, kura mērķis īstenībā bija darba vienkāršot. Kā jau es sacīju, darbs bija sarežģīts, jo nācās saskaņā saskaņot viedokļus ar daudziem cilvēkiem un ir iesniegts liels grozījums skaits, bet mēs visi strādājām ar šo sadarbības garu un es domāju, ka varēsim tagad nolikt uz galda labu kompromisu. Protams, vēl vajag pielikt slīpējumu, taču. Uh, Eh, domāju, ka izdosies mums tos eh, sagatavot. Ir 25 kompromisa grozījumi, kas būtiski tekstu uzlabo. Bez de detaļās tagad neieslīgšu, jo mēs esam daudzkārt par to runājuši, taču vēlreiz uzsvēršu, ka kompromisa grozījumos mēs mēģinājām eh, papildināt definīciju vārdam papildināšana mēs tāpat izcēlām eh, vides politikas eh, un cīņu pret eh, klimata pārmaiņām nozīme, esam pasvītrojuši dzimumu līdztiesību un lielāku uzsvaru uz cilvēktiesībām. Tāpat esam pievienojuši rezultātu tabulu EFSI darbam ar kādu mēs strādājām ar EFSI, jo mūsuprāt ir ļoti noderīgi, ka ir šāds rādītāju kopums un tas, kā kritēriju un rādītāji tiek sasniegt un atspoguļot. Tāpat mēs arī ņēmām vērā komisijas ziņojumu gan padomē, gan parlamentam un uh, izvērtējām fonda darbību visās detaļās un to iekļāvām eh, kompromisa grozījumā. Ja pareizi atceros, 17. pantā, kas attiec uz informāciju un caurskatāmību. Un vēl reiz vēlos pateikties eh, par labo darbu visam personālam un eh, arī par to, ka praktiski ir pabeigts eh, balsojuma saraksts pirms mēs dodamies lieldienu brīvdienās. Un šeit mēs eh, saskaņosim viedokļus starp trim referentiem, taču šajā brīdī vēl nevar pateikt, ka mēs varēsim nodrošināt šīs norādes balsošanas sarakstam no visu trīs referentu puses. Paldies! Uh, mēs paldies, un tagad uh, Kukāna kungs no AFET. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mums ir ļoti spēcīgs prezidijs. Es vēlētos uzteikt budžeta komitejas priekšsēdētāju sacīto pār ļoti konstruktīvo sarunu uh, Eh, gaisotni, kas ir nozīmīgi mūsu nākotnes eh, sarunām ar komisiju un padomu. Kolēģi Guardija Zabāla pieminēja jau eh, ļoti daudz, es izteikšos varbūt īsāk, es piekrītu viņas sacītēm, es gribētu uzsvērt labo sadarbību ar līdzreferentiem, mums bija ļoti lietišķas sarunas lai sagatavotu vislabāko iespējamo priekšlikumu. Es gribētu e, savos ievadvārdos pieskarties pie diviem aspektiem. Pirmkārt, šī ir ceturtā reize, kad četras, ko, trīs komitejas dēvē e, budžets un afet. Uh, e, uh, diskutēt par šiem jautājumiem. Šis dosie ir ļoti prasīgs ne tikai no pārvaldības viedokļa, bet arī saturiski. Iesākumā es vēlētos īsi atkārtot to, ko jau sacīju mūsu iepriekšējās diskusijās. Eiropas fonds ilgtspīgai attīstībai. Tā nolūks ir atbalstīt privātās sektora investīcijas at, attīstības un vismazāk attīstītajās valstīs, vistrūcīgākajās arī SD ir iecerēts veicināt attīstību tomēr Šo instrumentu nedrīkst uzskatīt tikai kā attīstības palīdzības instrumentu. Mums ir jāpatur prātā tas, ka šis instruments ir balstīts uz garantijā privā, eh, privāto investīciju investoru vajadzībām un attiecas uz augsta riska nozarēm, kur Pret citos gadījumos nebūtu investīciju, un es domāju, ka tādā gadījumā kā tāds tas var stimulēt sociālo-ekonomisko attīstību un mazināt migrācijas pamatcēloņus. Un tāda bija arī doma šo instrumentu veidojot. Par grozījumiem runājot, tādu kopā ir 386. Es vēlos pateikties kolēģiem par eh, viņu devumu Un līdz šim, kā jau tas tika norādīts, mums ir izdevies vienoties par 25 kompromisu grozījumiem, lai gan mums visiem ir atšķirīgs skatījums daudziem jautājumiem, mēs nācām klajā ar saprātīgiem, manuprāt, priekšlikumiem. Lai, manuprāt, lai šis instruments varētu darboties, ir nepieciešams kalibrēt tā koncentrēšanos un pēr, da, da, tā uzmanības fokusu un skaidri izteikties par būtiskākajiem mērķiem, nepārslogojot to ar dažādiem uh, papildinājumiem. Mums ir skaidri jānodala šis instruments, un palīdzību attīstībā. Ir skaidrs, ka šis instruments papildina citus attīstības instrumentus, bet tam ir jādarbojas saskaņā ar atšķirīgu uh, loģiku. Tas ir nepieciešams, lai šo instrumentu varētu veiksmīgi ieviest. Tas nozīmē arī uh, pārvaldības struktūru, kas darbojas efektīgi un nav pārslogota, lai netiktu veidot eh, tas papildu barjeras privāto investīciju piesaistīšanai. Mums ir jāpiesaista privātās investīcijas eh, un starptautiskās finanšu iestādes, lai labāk varētu labāk nodrošināt izaugsmi. It īpaši tas ir svarīgi maziem vidējiem uzņēmumiem attīstības valstīs. Un visbeidzot, lai varētu nodrošināt pienācīgu parlamentāru pārskatu un redzējumu tajā, kā darbojas šis instruments. Manuprāt, tie ir būtiskākie principi, pie kuriem es pieterējos, eh, lai lemtu par kompromisu grozījumiem un sagatavotu savus ieteikumus balsošanai. Es vēlreiz varētu, vēlos pateikties visiem, kuri strādāja pie šī dosie, kā jau es sacīju, diskusijas bija lietišķas, būtiskas un vissvarīgākais ir nākt klajā ar tādu instrumentu, kurš spēs izpildīt tam iecerēto lomu. Paldies Edvardam Kukānam un tagad deputāts Fruncu Līcā. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Vispirms arī vēlējos pateikties <clears throat> sirsnīgi abiem līdz referentiem un visiem ēnu referentiem, ar ko, kuriem mēs veiksmīgi sadarbojāmies, lai uh, sagatavotu 25 kompromisa grozījumus, par kuriem uh, būs vēl jābalso. Daudz kas jau ir pateikts, un tādēļ es vēlējos. Uh, arī uh, teikt uh, dažus vārdus par šo svarīgo instrumentu, kas ir paredzēts Āfrikas valstīm un Austrumu partneru attiecību valstīm. Uh, mērķis ir nodrošināt ilgspējīgas attīstības uh, mērķu sasniegšanu, tad inklusīva, ilgspējīga attīstība, ekonomikas noturība partneru valstīs palielināt piekļuvi finansējumam, um, atbalstīt Parīzes klimata konferences mērķu sasniegšanu un arī uh, nodrošināt migrācijas ierobežošanu. Es gribētu uzsvērt virkni aspektu, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, proti papildināt caurskatāmības aspekts. Tas nozīmē, ka EFSD veicinās ilgtspējīgu attīstību, īstenojot pasākumus, eh, kurus nebūtu iespējams īstenot, vai rezultāts nebūtu tik pozitīvs bez EFSD atbalsta. Šis eh, papildināt mības elements un uh, konsekvence ir jāievēro īstenojot 2030. gada darba kārtību, lai EFSD varētu veiksmīgi darboties, ir īpaša uzmanība jāpievērš valstīm, kurām draud konflikti, kuras ir nestabilas, uh, valstīm, kuras ir uh, nabadzīgas un ieslīgušas parādos ar eh, šo instrumentu izmantošanu Eiropas parlamentām būs novērošana, novērotāju status eh, sarunu procesā ar šīm valstīm. Ir eh, svarīgi arī nodrošināt investīcijas pret valūtas maiņas kursa svārstībām. Tāpat ir nepieciešams objektīvi izvērtēt uh, šo procesu, ir uh, īstenošanas ziņojumus arī jāpārbauda revīzijas palātē katru gadu ir jāsniedz arī pārskats delegācijām par EFSD finansējuma iegūšanas uh, iespējām. Šis pārskats jāsniedz uh, pilsoniskai sabiedrībai, nevalstiskām organizācijām un vēlos pateikties līdzreferentiem, ēnu referentiem, ekspertiem, asistentiem, kuri strādāja pie šā ziņojuma, un vēlos visus apsveikt arī lieldienās. Priecīgs lieldienas visiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, uzklausījām mūsu trīs referentus. Tagad man septiņi kolēģi ir pieteikušies debatēs. Un, uh, arī gribu nolasīt šos vārdus. Tātad, Pongas. Ost, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Kermel, Ms. Yetinemeki, Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12.30, but... Mums jābeidz darbs 12.30, līdz ar to es noslēdzu runātāju sarakstu. Katra rīcībā aptuveni divas minūtes, jo mums jābeidz saulēcīgi. Vispirms runās Pongas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos gari nerunāt. Es tāpat kā kolēģi pirms manis gribu uzteikt to, kas ir tik labi strādājuši pie šā ziņojuma. Gribu pateikties Uh, trim līdzreferentiem, ēnu referentiem par sagatavotajiem uh, kompromisu grozījumiem. Es gribu runāt tomēr par 313. grozījumu, ko kopā ar kolēģiem esmu iesniedzis attīstības komitejā, ir uh, ierosināts, ja iespējams, ka būtu jāpiesaista EFSD arī uh, dalību valstu attīstības aģentūra. Šeit ir runa par desmitā pānta otro punktu, lai uh, tātad šīs aģentūras būtu iesaistītas fonda līdzekļu apgūšanā un tādējādi šos uh, pasākumus varētu padarīt uh, saskaņotākus. <clears throat> Paldies! Postas kundzei vārds. Paldies! Es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem par veiksmīgo sadarbību, par atklātības gaisotni, kādā noritēja sarunas un diskusijas. Kā jau teikts, tā ir pirmā reize, kad trīs komitejas parlamentā strādā pie normatīvās ziņojuma. Vēlējos izcelt uh, dažus ļoti svarīgus aspektus. Viens no tiem ir ilgtspējīga attīstība, tālāk cilvēku tiesības EFSD ir jāsaskaņo ar 2030. gada darba kārtības uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem, jāsaskaņo ar 21. pantu, domājot par savienības kaimiņu attiecību politiku. EF FSD ir jāveicina attīstība, jāvērš pret nabadzību, jānodrošina ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, līdztiesība jāvēršās pret migrācijas pamatcēloņiem, jāstiprina likumība, tiesiskums, cilvēktiesība ievarošana dzīmumu līdztiesība, tāpat ir jāiekļauj ja arī uzņēmumu uh, atbildība. Ir jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz uh, uh, projektu apstiprināšanu un patiesiem labuma guvējiem Eiropas uh, Savienība ir pieņēmusi svarīgu lēmumu iekļaut Eiropas parlamentu EFSD padomē, piešķirot uh, parlamentam novērotāju statusu. Tāpat ir svarīgi uh, sadarbība ar citām iniciatīvām, lai tomēr šeit tiktu nošķirtas pilnvaras, ir tīpaši uz uh, aizdevumu izsniegšanu. Paldies! Tagad vārds Vistisen kungam. Tā kā kolēģis runāja par budžeta apsvērumiem, es runāšu par attīstības jautājumiem. No EKR eh, e viedokļa šis ziņojums ir ļoti svarīgs, domājot par migrācijas pamatcēloņiem, un tādēļ mēs vēlētos, lai šis eh, ziņojums nenovirzītos no pamatmērķa, proti uh, risināt uh, problēmu saistībā ar migrācijas pamatcēloņiem un uh, novirzīt līdzekļus uh, šo mērķu izpildēji. Kā jau Kukan kungs to sākumā norādīja, mums ir uh, jāpieturas pie pamat uh, mērķa, nevajag uh, sadrumstalot mūsu darbību. Ja mēs uh, pārāk daudz dažādus pasākumus iekļausim, tad uh, iespējams, ka nekādu lielo progresu nesasniegsim un jādomā par to, lai līdzekļi tiktu izmantot pēc iespējas efektīvi, lai mēs mācītos no. Uh, iepriekšējās pieredzes un uh, tiešām jāliek akcents uz efektivitāti. Now, Mrs. Yetin Meki for the Liberals. Tagad vārds Ietemeki kundzei. Liberāļu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju eh, priekšsēdētāju Artuī minēto mērķi panākt vienotu parlamentu nostājā, tas ir ļoti būtiski. Tāpat vēlējos pateikties par izcilo sadarbību maniem kolēģiem un vēlos uh, runāt par vienu būtisku lietu, proti klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas ir uh, viens no būtiskiem migrācijas cēloņiem. Domāju, ka nākotnē klimata pārmaiņu ietekme vēl vairāk pieaugs. Otrakārt, Eiropas parlaments un Eiropas komisija ir noteikušas mm, pārāk pieticīgus mērķus. Mēs varētu iet tālāk. Un es gribētu minēt uh, konkrētu piemēru, proti 2000. 6. 2011. gadā uh, uh, sausums izraisīja plašas, um, plašu migrāciju. Es nevaru teikt, ka, protams, migrācija izraisa tikai sausuma, eh, sausums, bet tas ir viens no šī procesa pamatcēloņiem. Liels mums būtu liela daļa finansējuma jānovirza klimata pārmaiņu apkarošanai. EFSD būtu jārunā par 40% un Eiropas investīcija bankai mērķis ir 50%. Es uzskatu, ka parlamenta izvirzītie mērķi būtu uh, jāpastiprina, būtu jāizvirs uh, eh, vērienīgāk mērķi. Paldies. Tagad Hautals kundze zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, uzskatu, ka esam daudz darījuši, lai izveidot pasaules līmeņa instrumentu privātā sektora piesaistīšanai eh, šai jomā, domājot arī par kaimiņu attiecību politiku. Mānai grupai eh, sagatavotie kompromisi ir pieņemami visās trijās komitejās un gribētu komentēt vēl atsevišķus punktus pirms balstojuma, kas notiks 24 <clears throat> datumā es, mums ir jārunā par pievienoto vērtību, par uh, to, ko papildus var dot šis instruments, jo mēs nedrīkstam uh, izšķērdēt nodokļu maksātāju naudu. Ir uh, svarīgi uh, noteikt uh, skaidrus kritērijus šim instrumentam attiecībā uz finansēm. Mēs varbūt nevēlamies uh, finansēt fosilo kurināmo vai milzīgu aizsprostu būvi. Tas viss ir pamatoti. Uh, jo eh, šādu projektu īstenošana nesaskan ar eh, instrumenta galveniem mērķiem, proti cīņu pret nabadzību. Un tādēļ es aicinātu arī balsot atsevišķi par zaļo eh, grupas iesniegto 54 ceturto grozījumu un par 70. grozījumu par kompensācijas izmaksu tiem, kuri cieši no projektu īstenošanas. Un kā Jātenmeki kundze teica par klimatu pārmaiņu apkarošanu, ja mēs apzinātos, cik steidzam ir jārīkojas, tad mēs izvirzītu tālajošākus mērķus, jo padome neizvirzīs tik vērienīgus mērķus, kā mēs varētu to darīt. Paldies, Hautals kundze, tagad vārds Kastaudo kungam no FDD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Yeah vēlējos paust mūsu grupas nostāju attiecībā uz šo svarīgo ziņojumu. Mēs uh, to augstu vērtējam, uztvērām optimistiski šo priekšlikumu par EFSD. Tas varētu kļūt par pirmo pīlāru Eiropas investīciju plānā protams, mums ir eh, jāatbalsta attīstība šajās valstīs, jāvērš pret migrācijas pamat eh, cēloņiem, bet ir jā, nepieciešama arī pamat nosacījumi, lai šie pasākumi būtu efektīvi. Jādomā par maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs neesam pret eh, privātu tām investīcijām, bet nevar pieļaut, ka visu dara tikai lielie transnacionālie uzņēmumi. Jānodrošina MVU piekļuve šim uh, finansējumam. Mm, nevajag koncentrēties tikai uz lieliem infrastruktūras projektiem, kas ļoti maz ietekmē nodarbinātības situāciju vairumā gadījumā. Mums jādomā par lielāku sociālo ietekmi, mums jānodrošina arī uh, Um, neatkarīgs ex ante izvērtējums, ka tiek izvērtēts izmaksas un ieguvumi projektiem, jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības šai procesā, jo tieši vietēji iedzīvotāji vislabāk pārzina situāciju un ar viņiem jākonsultējas, gatavojot šos projektus, ir uh, Eh, jāīsteno pieeja no apakšas uz augšu, jāiesaista plaši iedzīvotāji, jo pretējā gadījumā mēs nekādu nenodrošināsim reālu izaugsmi, nodarbinātību un nevarēsim ilgtermiņā um, ierobežot migrāciju. Tad, tāpat arī jāvēršās pret nodokļu paradīzēm un um, jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties. Mums ir jānosaka minimālās prasības, bet uh, nu, padā, pagātnē ir pieļauts kļūdas, nevienmēr šie rezultāti ir bijuši labi. Paldies, tagad vārds Kjēngas kundzei. Paldies! Vispirms vēlējos pateikties visiem, kuri tik aktīvi ir strādājuši pie šī projekta, pie fonda izveides. Jā, fonds ir ļoti būtisks, tas ir investīciju instruments, lai risinātu pamat problēmas, kuru dēļ cilvēkiem jādodas prom no savas valsts, no savām mājām un īpaši uzmanība tiek pievērsta publiskai, privātai partnerībai būtu eh, tiešām jāveicina mazo vidējo uzņēmumu piekļuvu finansējumam, jo tieši tie rada visvairāk darba vietu, stimulē ekonomisko attīstību, ir eh, nepieciešama inkluzīva, ilgtspējīga attīstība virknē jomu. Un galvenās problēmas šais valstīs ir jauniešu bezdarbs. Ir jāspēj eh, radīt uh, darba vietas jauniešiem. Uh, lai viņi varētu nostāties uz savām kājām. Tālāk jādomā par pārtikas uh, piegāžu drošību un uh, noturību pret satricinājumiem šajās valstīs. Mūs uh, gribām pievērst uzmanību 25 kompromis, kompromisu grozīmām, kurā ir runa par parlamenta lomu. Uh, Eh, ir arī jārunā par AKP, ES eh, e parlamentāro asambleju, ir jārī, jāuzrauga tas, kā tiek eh, īstenots EFSD e finansējums. Mēs vēlamies arī iesaistīt šo parlamentāro asambleju. Paldies, tagad vārds Kanokungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties uh, līdzreferentiem. Nu, es uzskatu, ka visam tas, tam, kas jau izskanēja, jāpiebilst viena lieta. Ir skaidrs, ka šis ziņojums izri, balstās uz to, ka mums īpaši jārīkojas Āfrikā, domājot par migrācijas krīzi. Ja tas ir tā, tad mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem par to uh, uh, uh ne tikai runāt, bet iz, iz, pieprasīt koncepciju, kopīgu koncepciju migrācijas krīzes pārvaldībai uh, Eiropas Savienībā, bet pagaidām šāda koncepcija gan uh, nekur netiek minēta. Protams, ir svarīgi veidot šo fondu, bet šādas koncepcijas pietrūkst. Un tālāk es gribu teikt, ka šaubos par to, vai ar šo uh, finansējumu uh, nos sakot, garantijas un izmantojot banku sektoru, vai ar to mēs tiešām panāksim to, ko vēlamies. Mums, protams, ir nepieciešama caurskatāmība, bet ir jābūt tādai, uh, jāapzinās arī, ka ir tāda finanšu sistēma, kur nav iespējams nodrošināt caurskatāmību. Mēs gribam, mēs gribam uh, papildināmību, kaut ko iekļaut, kaut ko izslēgt, bet uh, to jau mēs nespējam ietekmēt Es uh, uzskatu, ka mums tiešām ir jāinvestē invest, uh, Afrikā uh, lielas summas, tas ir būtiski, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienību un parlamentu, ka būtu labāk uh, domāt par tiešām investīcijām, par infrastruktūru, izglītību, tas tiešām būtu tāds uh, izšķirošs solis. Paldies, kolēģi! Mēs uh, visi kolēģi, kur vēlējās uh, runāt, uh, ir uh, uzstājušies. Tagad gribu jautāt ārējās darbības dienestam, vai jūs arī vēlaties kaut ko teikt. Lūdzu, stādieties priekšā vispirms. Paldies priekšādatā. Es uh, DigiDefco pārstāv strādāju pie finanšu instrumentiem šajā gadījumā. Gribu pievienoties pārējiem runātājiem, sakot paldies visām trim komitejām par lielisku paveikto darbu. Uh, un arī par šo ļoti plašo, bet tāpat laikā arī ļoti konstruktīvo grozījumu skaitu. Esam gatavi stāties, skatīties iešim izaicinājumam attiecībā uz um, grozījumiem, bet īpaši runājot par papildināmību. Nu, lai gan, protams, visos attīstības instrumentos par to esam jau domājuši. Mums šī regula ir jāpatur um, ehm, īstenojumības ietvaros ar mērķi veicināt privātās investīcijas. Iespējams, ka nu, tomēr ir arī tāda kritikai pakļaujama punkti. Daļai tas saistīts ar institucionālo ietvaru, jo mēs to saskatām kā operatīvo valdi. Un tas attiecas arī uz ierosināto deleģēto aktu procedūru attiecībā uz investīciju logiem. Arī šeit tas saistīts ar īstenošanu. Mēs uzskatām, ka mēs šeit nevēl, nu, tādā veidā radītu tādu institucionālo sadursmi starp strateģisko valdu un attiecīgi deleģēto aktu īstenošanas procesu. Komisijai un šķiet arī ārējās darbības dienestam būtu svarīgi nākt klajā ar pirmiem provizoriskiem rezultātiem pirms ES Āfrikas samita novembrī, tā lai mēs parādītu, ka Eiropa var rīkoties strauju vajadzības gadījumā. Tas, protams, ir ļoti saspringts laika grafiks, bet mēs strādājam baigas viedros pie tā, lai laika grafika tiktu ievērot. Pirmie provizoriskie rezultāti, mūsuprāt, būtu jāveido tā, lai mēs veidojam šos investīciju logus. Un pēc tikšanās ar strateģisko Um, valde. Nu, tātad tas būtu svarīgi, lai nākam klējā tādam kā saistībām, uzskaitām šīs partneru finanšu iestādes. Un tad var turpināties darbs ar šo projektu tālāku veicināšanu, popularizēšanu, kā jau teicu, līdz Āfrikas samitam novembrī. Mēs to saskatām um, šādi. Trilogs, procedurālie soļi vēl jāspēr. Un iespējams, ka mērķus tomēr, neizd mērķi tomēr neizdosies izpildīt, respektīvi nevarēsim pieņemt dokumentu līdz vasaras brīvdienas sākumam. Nu, mums vēl jāsazinās ar kolēģiem, vai kaut ko iespējams darīt procedurāli, lai šo lietu mainītu. Mēs vienkārši vēlamies vēlreiz atkārtot, ka laikam šeit ir ļoti liela nozīme. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šo paziņojumu. Jā, es arī domāju, ka būtu labi, ja mēs pie visa šī rezultāta varētu nākt vēl līdz vasaras brīvdienām. Vai ir vēl kāds, kas vēlas kaut ko teikt? Un ja kāds var šo mērķi palīdzēt piepildēt, tas būtu ļoti labi. Arējās darbības dienas arī vēlas kaut ko teikt. Lūdzu, divas minūtes arī jums. Paldies, esmu Frančeska Raimondī. Pārstāvu globālo jautājumu sadaļu ārējās darbības dienestā, kā jūs zināt. Tad mm, mūsu galvenās vēstis ir tāds pašas, kā teica komisijas pārstāvis, bet mums arī ļoti svarīgs ir šis laika grafiks. un lai mēs varētu sākt sarunas ar labumu saņēmējiem, saņēmējiem partneru valstīs, arī ir svarīgi to visu darīt savlaicīgi, tā lai viņi būtu iesaistīti pēc iespējas ātrāk šajā procesā, lēmumu pieņemšanas procesā, kā es zinu, strateģiska orientācija un strateģiskajai valdei būs, eh, cerams, vienprātīgi pieņemtas diezgan drīz un nepieciešams sākt gatavoties šīm konsultācijām. Nu, tas arī viss no manas puses. Liels paldies! Vai līdzreferente vēl vēlas ko teikt, noslēdzot debatas? Nē, acīm redzot, nē. Nu tad tādā gadījumā kolēģi atgādināšu, ka balsojums notiks pirmdien, 24. aprīlī, 5.30 pēcpusdienā. Un, ja nav nekas cits nevienam sakāms, priekšsādātāji godātie, nē. Ne? Ļoti labi, nu tad tādā gadījumā varam šo sanāksmē slēgt. 11 minūtes agrāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Ehm, un lūk, lai visiem labu aptīt pusdienās!